pieņemtie dokumenti tiks e, nosūtīti tajās minētajās iestādēm. Un godātā kundze, ja jūs vēl vēlaties par reglamentu runāt, lūdzu, dodu jums vārdu. Panie przewodniczący, przyznam się, że. Priekšsēdētāji kungs, godīgi sakot, esmu ļoti pārsteigta par jūsu rīcību. Tā tik tiešām ir. Jūs vienmēr esat eh, ļoti korekts attiecībā uz uzstāšanās vē, eh, eh, laiku, bet šodien jūsu uzvedību man pārsteidz šis tik svarīgs temats. Kāpēc mēs par to diskutējam tik vēlā pēcpusdienā? Tas ir pārsteidzoši. Jūs par 18 minūtēm saīsināt plānotās debats. Tas nav saprotams. Man eh, jāatvainojas eh, par savu satraukumu. Godātā kundze par darbkārtību ir atbildīga priekšsēdētāju konference. Kaputo kungs, jūs tulīt tiksiet pie vārda. Tas, ka mēs esam apsteiguši plānotoju tādēļ, ka eh, iepriekšējās debatēs nebija vispār brīvā mikrofona procedūra. Uh, Ehm, arī saistībā ar nacionalitātēm ir ehm, esot nepareizi ehm, sadalīts, nav līdzsvara, un ka Putokungs noteikti arī par politiskajām grupām par līdzsvaru trūkumu sūdzēsies lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es tomēr gribētu zināt, kāds kriterijs tiek izmantots. Jūs devāt vārdus astoņiem Aldes un Tautas partijas pārstāvjiem. Sociālisti e, bija tikai ar vienu pieteikumu manējo, e, un jūs man vārdu nedēvāt. Uh, Un, un eh, kā saprast to, ka jūs devat vārdu tiem, kur nevarējās izteikties iepriekš? Eh, man nebija vārdi iepriekš, savukārt Kellī kungs, izte, kungs izteicās iepriekš. Manuprāt, eh, tie ir dubulti standarti. Paldies, Kaputo kungs. Varu jums atklāti pateikt, ka sākumā neviens no sociāldemokrātiem nebija pieteicies. Tad ieradāties jūs Es nedevu vārdu Džambātska kungam, jo viņš jau bija runājis, un cik es biju klāt, Es rūpīgi sekoju laikam un neņēmu sarakstā tos, kuri jau ir e, izteikušies, un no EPP runāja nevis astoņi, bet trīs. Divi vēl no ALDE, kaut arī es vairāk kā desmit cilvēkiem ļāvu izteikties. Es cenšos būt pēc iespējas korektāks. Ticiet man, e, arī man pašam nav viegli, ja pie vārdēs nelaižu savus frakcijas deputātus. Ar to arī slēdzam sanāksmi.